Dear colleagues, I... Dargie kolēģi, vēlos sākt mūsu sanāksmi šo pēcpusdienu. Sveicu viņa ekscelenci Ibrahim Al-Džafārī, Irākas ārlietu ministru. Viņu pavada citas amatpersonas. galvenais apspriežamais temats būs Daesh, cīņa pret Daesh. Kā jau jūs zinat, jau vairākas dienas norit liela mēroga militāra operācija, kuras mērķis ir praktiski atbrīvot Mosulu pilsētu no Daesh Tā ir ļoti sarežģīta militāra operācija. Tā prasīs zināmu laiku. Un cerams, ka šīs operācijas humanitārā izmaksas, tā var teikt, būs kaut tāds pēc iespējas mazāks. Kā jūs zinat, tur ir Irākas armijas un policijas vienības tikai, kas piedalās šajā operācijā. Mācīsimies no iepriekšējām līdzīgām situācijām, lai tiktu galā ar humanitārām sekām šādām liela mēroga militārām operācijām. Ministra kungs, dodu jums vārdu jūsu sākotnējai uzrunai, un tad kolēģiem būs e, jautājumi jums. Yes, it's on. It's on. It's now yes. on. It's on. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله جميعا أرحب بكم جميعا أجمل الترحيب Labdien visiem! Ārkārtīgi priecājos, ka esat ieradušies uz šo sanāksmi. Esmu ieradies šeit, Eiropas parlamentā, kas ir tautas nams. Un tieši šeit dzirdama tautas balss. Un tieši šeit mēs liekam arī citām pasaules tautām sadzirdēt mūsu balsīm. Parlaments ir tā vieta, kas ļauj mums uzklausīt tautas, ļauj kontrolēt valdību, un kas arī virza uz priekšu valdības darbību tajā virzienā, kā to vēlas tauta. Parlaments ir tautas gribas izpausme. Starp tautām nav atšķirību. Ir atšķirības starp partijām. Cilvēki vienmēr ir viens otram pietuvināti, neskatoties uz domstarpībām, viņu etniskās izcelsmes, geogrāfiskās atrašanās vietas. Un šeit esmu, lai paust jums Irākas tautas balsi. Esmu jau tieši šeit, Eiropas namā. Un šis Eiropas nams nav radies, nu tā, īsi un ātri, nē, tas ir izkristalizējies asiņaina kara gaitā Eiropas galvaspilsētas vēstures gaitā ir sapratušas, ka nepieciešams veidot šādu Eiropas namu, un pirmais un otrais pasaules karš iespējams ļāva izdarīt tieši šādus secinājumus. Jau ilgu laiku ir tā, ka laiku pa laikam rodas kādi mēģinājumi, eh, nu, cilvēkus nomāk, nomāk cilvēku gribu, un Daesh ir tieši šāda veida organizācija. Jāsaka pat par sevi, lai arī šī organizācija ir jauna, tā nav tāda jauna parādība vēsturē. Mēs pa laikam pieri, piedzīvojam līdzīgas kustības zem citādiem nosaukumiem, tādas kustības, kas vēlas īstenot kaut ko citu, kas uzurpē cilvēku gribu, uzbrūk viņiem, uzbrūk cilvēkiem, sievietēm, vīriešiem, bērniem, veciem ļaudīm. Tie ir spēki, kas um, izlai asinis, un tāpēc arī jācīnās pret to ir pasaules līmenī. Dažs ir visas hum cilvēces ienaidnieks, gan jūsējais, gan mūsējais un viņu pārvarēt ir gan jūsu uzdevums, gan mūsu uzdevums. Tas ir mūsu izaicinājums. Dažs uzbruk un slepkavo gan jūsu dēlus, gan mūsu tautas dēlus. Un tāpat tas aizskar gan jūsu, gan mūsu godu un mūsu sieviešu godu Tāpat arī bērniem tērš uzbruk pilnīgi visā pasaulē, nešķirodams tautas. Mēs šobrīd īstenojam karu pret Daešu un cenšamies aizsargāt cilvēku cieņu. Un tas ir vienīgais leģitīmais karš pasaulē, vienīgais reālais karš, kas ir jāīsteno, lai aizsargātu cilvēku cieņu. Visi citi kari. Ka nav attaisnojami. Tie pamatojas uz kaut kādiem ekonomiskiem, geogrāfiskiem iemesliem, bet šai gadījumā tas ir karš, ko īstenojam, lai novērstu uzbrukums pret cilvēka cieņu. Runājam par Mosulu, kas ir otra lielākā Irākas pilsēta. Bet šajā operācijā tomēr nerunājam tikai un vienīgi par pilsētu, nē, mēs runājam par teritoriju uz kuras atrodas eh, nu, viss tas ļaunais spēks, ko pārstāv Daesh un kas vēršas pret Irākas iedzīvotājiem, pret tās senajiem iedzīvotājiem, pret civilizāciju, kas galu galā gadu simteņiem iesniedz ar savām saknēm vēsturē. Tieši šeit tika likt kārtas civilizācijas šūpuls, un Daesh šobrīd vēršas pret visu šo ļoti seno civilizāciju kopumā šis ļaunums spēks, nu, kas nāk gandrīz no visām vietām pasaulē, tagad ir sakoncentrējies Mosulā. 500 etniskās piedarības iedzīvotāji tiek pārstāvēti šai teritorijā. Tur ir amerikāņi, austrālieši, eiropieši, arābu valstu iedzīvotāji. Jums nevajadzētu būt pārsteigtiem. Terorismu kustība nav ra nepiedara tikai vienam konkrētam reģionai vai tautībai. Nē, tam ir saiknes, šai kustībai ir saiknes visur pasaulē. Un nereti arī nu, tādās valstīs, kas ir lielas demokrātiskas valstis. Un mēs jūsu valstis uz vērtējumu pēc tā, cik godprātīgi izturs jūsu valdība, iestādes Eh, un NVU, kas visi atbalstījuši Irāku cīņā pret Daešu. Un jāsaka, šī cīņa nav saistīta tikai vienīgi ar Mosulu un Irākas valdību, nē, tā ir cilvēces cīņa, tā ir humanistiska cīņa. Tas ir karš pret Daešu, kas faktiski pēc savu raksturu ir globāls. Tas ir karš, kas par savu darbības vietu izvēlējies visu pasauli. Tas aizsākās 11. septembrī 2001. gadā Ņujorkā un pēc tam vērsās plašumā. Piedzīvojām to Madridē, Eiropā, tuvajos austrumos un redzam, ka šis karš turpinās arī Sīrijā un tagad Irākā. Un iespējams, ka tas ir visnozīmīgākais karš, ko cilvēks jebkad zinājusi. Ir, protams, bijuši kari, kas ir bijuši asiņaināki, garāki, bet šie kari nekad nav bijuši vērsti uz bērniem tieši tik mērķiecīgā veidā kā šis. Nekad nav, tic, nav tikuši izdarīt mēģinājumi tik ļoti e, nodarīt pāri sievietēm, kā tas notiek šoreiz. Viņas tiek izvarotas, sadedzinātas, nogalinātas. Mums ir jāizteno šis karš, mums jāiet kā svētajā karā pret šiem cilvēka cieņu graujošajiem ļaunajiem spēkiem. Mums visiem jābūt saliedētiem visā pasaulē. Tas tiešām ir svētais karš pret tiem, kas noliedz sabiedrību cilvēci. Iespējams, ja ka šis garš būs uh, garš, bet tas ir labi, te cīnās labie spēki pret ļaunajiem, civilizācija un vērtības pret šo ļaunumu sakni un agresiju. Nu, protams, ka šis kars, nes, karš nesīs līdzi arī izdevumus Irā, un, un dārgi nākas maksāt tieši irākiešiem par šo karu. Viņu dzīves līmenis ir satricināts. Kā jūs zinat, Irāka ir bagāta valsts, tā ir daudz ekonomisko mm, resursu, piemēram, nafta, tā Ēfratas un Tigras zeme lauksaimniecības zeme, turisma centrs bija. Tā ir valsts, kurā ir daudz minerālu vielu, bet šobrīd esam nonākuši ārkārtas situācijā. Piedzīvojam, ka naftas cena samazinās. Un savukārt militārie izdevumi ir pieauguši kā rezultātā radies valdības budžetā milzīgs deficīts. Un tāpēc gribu teikt paldies visām valdībām, kas ir atbalstījušas Irāku un kas ir piedāvājuši tai atbalstu. Irāka nekad neaizbild, neaizmirsīs šos atbalstītājus. Kā jau teica, mans draugs Pastāv līdzīgas situācijas visā pasaulē, esam to piedzīvojuši, un no tā visa ir jāmācās, no šīs pieredzes ir jāmācās. Mums ir jāskatās acīs, jā, jāveic konfrontācija ar Daešu. Ja mēs to nedarīsim, tad tādā gadījumā Daesh turpinās darboties visā pasaulē. Daesh apdraud visas pasaules, visas pilsētas, bērnus, sievietes, kultūras mantojumu. Un mūsu pienākums ir celties kājās un pretoties šāda veida civilizācijas apdraudējumam. Jūs droši vien gaidījāt, ka es runāšu vairāk par Mosulu. Mosulu, kas ir pilsēta mūsu valsts ziemeļos, lielākā to pēc izmēra tūlīt pēc Bagdādas. Un es personīgi pats studēju šai pilsētā, tur studēju medicīnu, uh, Es ļoti labi pazinu šīs pilsētas iedzīvotājus. Es biju daļa no universitātes kolektīva Mosulā un arī daļa no sabiedrības. Tā bija pilsēta ar lielisku slavu, tā bija slavena ar savām universitātēm, ar, ar izciliem ārstiem, kas nāca tieši no šīs universitātes. Šī pilsēta pazīstama arī ar to, ka tā bija ekonomikas centrs, bet jāsaka, visa šī reputācija ir sagrauta, to izdarīja teroristi. Viņi ir ļaunprātīgi izmantojuši visu šo pilsētu, no ar atsevišķu valstu atbalstu gan. Bet iedzīvotāju prētošanās Mosulas pilsētā turpinās. Un tieši šīs pretošanās rezultātā noteikuš, notikušas arī masveida slepkavības, lai šo pretošanos apspiestu. Un neskatoties uz ciešanām, pilsēta nav nospiest uz ceļiem. Ir pienācis laiks Mosulai kļūt atkal par daļu no savas valsts. Tā pierādot civili, cilvēcību. Mosulas iedzīvotāji piedar daudzām dažādām konfesijām, daudzām un dažādām ar daud mm, tautām, tātad dažāda etniskā izcēlesme, un esam sagatavojuši plānu šīs pilsētas atkarošanai nu, lai, no, lai panāktu to, ka palīdzība var tikt nosūtīta uz šo pilsētu, ka var tikt uzņemti bēgļi un ka varētu atsnākt, piemēram, veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanu. Esam plānu sagatavojuši. To darījām sadarbībā ar dažādiem sabiedrotajiem, gan no Eiropas, gan no Austrālijas un Amerikas, kas mums palīdzēja šai darbā. Un es tāpēc vēlos jūs visus uzrunāt, lai teiktu paldies visiem draugiem šai darbā un teikt vēl to, ka tad, kad būs gūta uzvara, tā būs mūsu visu uzvara. Lielas paldies! Paldies par šo iespēju! Mēs vēlamies pateikties par šo uzrunu diskusijas sākumā. Man jums jāpaziņo, ka klāt šeit ir seši kolēģi septiņi, astoņi. Astoņi kolēģi. Tā kā mums ir pusstunda jautājumiem atbildēm, aicināšu ievērot divas minūtes katram jautājumam, lai viņa ekscelencei paliktu laiks atbildēt uz šiem jautājumiem. Došu vārdu pirmajam Adaktas un kungam. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies jūs, ekscelents, ārlietu ministra kungs, par to, ka ieradāties Eiropas parlamentā šajās grūtajos brīžos, ko piedzīvo jūsu valsts. Šis parlaments šī gada februāra sākumā pieņēma rezolūciju par situāciju Irākā attiecībā uz minoritātēm. Rezolūcijas autori bija EPP, lielākā grupa parlamentā, kuras pārstāv, un šajā rezolūcijā mēs pieminējām šausminošās lietas, kas e, notiek valstī pret minoritātēm, formulējot to kā genocīdu, kuru īsteno islama valsts. Es šai kontekstā vēlētos runāt eh, tieši par šīm minoritātēm, kas ir pamatiedzīvotāji. Un kāda būs situācija pēc Mosulu pilsētas atbrīvošanas? Jautājums tad ir šāds. Kas būs nepieciešams, lai kristieši, eh, sīrieši, jezīdi un turkmēņi varētu atgriezties tajās teritorijās, nu, kurienes viņi ir cēlušies, kā Dīnības ieleja un citas vietas. Manuprāt, šis ir ļoti svarīgs jautājums. Un es zinu, kāda ir izaicinājuma un problēmas, bet būtu ļoti interesanti dzirdēt jūsu komentāru par to, kā risināt situāciju pēc mūsu atbrīvošanas. Paldies, Hāna kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Jūs ekscelence! Ir ļoti patīkami jūs šeit redzēt, esat sveicināti un apsveicu ar vakar sekmīgi notikušo Eiropas Savienības Irāks eh, padomas sanāksmi. Cerams, ka tas, kas notiek Mosulu pilsētā pret Daešu, nesīs jums ātras sekmes. Vēlos jums uh, uzdot jautājumu attiecībā uz to, ko uh, šī, šī operācija nozīmē saistībā ar bēgļiem un ko valdība jau dara šajā jautājumā. Es eh, zinu, ka Eiropas Savienība ir apsolījusi 95 miljonus eiro šīs situācijas eh, risināšanai, bet kā nodrošināt to, ka šī nauda nonāk tur, kur tā jau paredzēta? Un vēl viena lieta, ko mans kolēģis jau pieminēja, jautājums par minoritātēm. Viss šis daļš scenārijs, kas notika Mosulu iepriekš. Tas ir arī eh, saistīts arī ar tādu nošķirtību starp dažādām kopienas daļām. Kas ir ticis veikts, lai izvairītos no šādas situācijas atkārtošanās, lai visas eh, minoritātes un arī vairākums justu, ka viņi ir neatņemama Irākas eh, sastāvdaļa? Biju Arbīlā, redzēju, kā tur ir situācija. Redzēju, kāda ir situācija, ar kur mēģina tikt galā valdība, tīpaši bēgļu jautājums. Un viena lieta, ko es tur konstatēju, ir um, domstarpības starp vietējo līmeni un uh, centrālo valdību. Vai uh, tas tiek kaut kā risināts? Tālāk, Kozadukungs. kungs. Jā, paldies. Priekšsētāji, man jau nemaz nevajadzēs tik daudz laika. Man ir tikai trīs jautājumi. Tāpat kā kolēģi vēlos noskaidrot par militāro spēku sastāvu, kas atbrīvo Mosulu pilsētu. Vai ir izvairīt, varējāt izvairīties arī no tā, ka netiek iekļauts visas minoritātes šajos spēkos. Tāpat e, informācija par Alepo jaunākā un treškārt koalīcija, cik es saprotu, veido koridoru, lai cilvēki tiktu projām uz kaimiņu valstīm. Vai jūs varētu apstiprināt vai nē šo informāciju? Lokbīlers kundze. Jā, paldies priekšsarētāji, runāšu vāciski. Paldies, ārlietu ministra kungs, ka ieradāties šeit un esat gatavi diskutēt ar mums. Man ir divi jautājumi. Tie attiecas uz to, kā notiek kara darbība un kā plānota ir Mosula atbrīvošana. Pēc Faludžas atbrīvošanas septembrī, atbrīvojot šo teritoriju no Daeša, notika daudzi cilvēktiesību pārkāpumi, smagi pārkāpumi ar grupu um, sodīšanu ar nāvi masveidā un tika eh, teikts, ka notiks izmeklēšanas un turpmāk tas vairs neatkārtosies. Tagad, gatavojoties atbrī Mosula atbrīvošanai, jūsu valdība sacīja, ka parūpēsies par to, lai it īpaši šītu um, puse nepiedalītos šai procesā. Šodien gan Reuters aģentūra ziņo, ka šītu bruņots grupējums ir paziņojis, ka cīnās Irākas armijas pusē. E, tīpaši virzoties uz rietumiem no Mosuls, un tad ir atkal bažas par to, ka cietīs ne tikai daešu e, kaujinieki, bet arī daudz civiliedzīvotāji. Ko jūs sakat par e, šī bruņotā grupējuma paziņojumu? Paldies! Paldies! Kas tāldo, kungs? Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties viņa ekscelencei par to, ka viņš ieradās šeit. Man prieks par šo progresu, ko Pešmerga un arī citi ir sasnieguši uz vietas. Mans jautājums ir par Turciju. Nesen uh, konstatēts saspīlējums attiecībās starp Irākas un Turcijas valdībām. It īpaši potenciāli Turcijas armijas vienību līdzdalību Mosulas atbrīvošanā, kas ir otrā lielākā pilsēta Irākā. Un tur ir uh, liels turku izcelsmes iedzīvotāju skaits. Ar šahā šādī bruņots grupējums e, to uzskat par ārēju e, iebrucēju ierašanos un cīnīsies pret jebkādiem e, Turcijas spēkiem. Es saprotu, ka ir sniegta atļauja Turcijas valdības spēkiem uh, darboties šajā teritorijā, bet ņemot vērā šo spriedzi un, man, manuprāt, Erdogana nepieņemamajiem komentāriem par uh, Irākas e, premjerministru, vai kā jums šķiet, vai tur e, var runāt par šādu vienošanos, un kāda ir situācija ar vietējiem kurdu pārstāvjiem, vai tur ir vienošanās panākt, un man ir otrs jautājums. Situācija Sīrijā. Vai arī tur ir kādi Irāku bruņotie grupējumi piedalās dažādas eh, kaujas brigādes, eh, kas nāk no Irākas? Un, jo tas varētu šo konfliktu tikai paplašināt tuvajos austrumos. Līdz ar to es vēlos saprast, eh, kāda kā ir Sīrijas uh, pusē iespējas. Nākamais runātājs. Paldies ministra kungam par ierašanos šodien. Mans jautājums izriet no Kastaldo kunga jautājuma par Turciju. Prezidents Erdogans ir paziņojis sekojošo Turciju un ASV apspriež kopīgas militāras operācijas eh, iespējas eh, cīnīties pret Daesh. Vai tā ir patiesība? Tāpat vai patiesība ir arī tas, ko dzirdam par civiliedzīvotājiem? Respektīvi, ka ISIS rīcībā ir ķīmiski ieroči, ko tie izmanto. Mēs dzirdam stāstus, ka viņiem esot eh, pieejami. Un ko dara aptuveni 2500 eh, ārvalstu kaujinieku, vai viņi bēgs uz Sīriju? Un runā, ka ir eh, slepenas sarunas, lai glābtu šos ārvalstu kaujiniekus. Kur tad viņi dosies? Vai viņi radīs lielāks draudz Sīrijā? Un Vai Mosul atrodas eh, viens no meklētākajiem cilvēkiem, viņš vai viņš devies prom uz Sīriju vai nē. Tāpat eh, ir aicinājumi rīkot referendumu. Vai tiek sagaidīta liela cilvēka atsaucība attiecībā uz šo Eh, tautas iesaistīšanos, eh, tātad vai ir civiliedzīvot atsaucību? Varētu būt eh, tāds propagandas uzbrukums pret Itālijas dalību tur. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε εξοχότατε. Έχω τρεις ερωτήσεις για σας. Nākamais runātājs, esat sveicināti, jūs ekscelents, man ir trīs jautājumi jums. Pirmais jautājums ir šāds. Vai Irākas valdība ir sniegusi instrukcijas armijai, lai izvairītos no bojāgājušiem starp civiliedzīvotājiem? Tā kā jūs labi pazīstat Mosulu pilsētu, uh, Vai ir kādas uh, iespējas civiliedzīvotājiem paslēpties, būt drošībā, jeb ISIS izmantos viņus kā aizsegu? Un uh, tautas mobilizācijas spēki, uh, kas ir šīti un cīnās armijas pusē. Va, ir kaut kas darīts, lai nenotiktu Mosulas civiliedzīvotāju nogalināšanu. Un kāds, ko jūs varat teikt par Turcijas lomu konfliktā? Nesen prezidents Erdogans sacīja, ka Irāka ir daļa no lielākas Turcijas. Ko jūs sagaidat no Turcijas vai baidaties? Paldies! Katī Pirī. Paldies! Ministra kungs, esat sveicināti Eiropas parlamentā. Ar eh, Mosulu atbrīvošanu mēs tad novēlam uh, veiksmi Irākas uh, spēkiem un pešmerga spēkiem, kas cīnās pret ISIS. Viens jautājums, kur jau uzdev kolēģis Kastaldo, ir par neseno spriedzi starp Bagdādu un Ankaru. Un turku spēki nu, tiek minēts, vismaz, ka viņi piedalās mūsu atbrīvošanā, gribētu dzirdēt no jums par to. Nu, tālāk mēs dzirdām, ka trešajā dienā tūkstošiem e, irākiešu bēg uz Sīriju. 3000 esot jau nonākuši tuvākajā Sīrijas nometnē un 1000 e, gaidot uz robežu. E, NVO ir paziņojuši, ka situācija tur ir viena no smagākajām, kāda redzēt, un viņi plāno, ka visdrīzāk vēl tūkstošiem bēgļu būs. Vai jūs varat pastāstīt mazliet vairāk, vai ir kaut kāds atbalsts paredzēts civiliedzīvotājiem, kas bēg no Mosulas? Paldies! Van Bālenkungs. Much, Paldies, priekšsēdētāji! Liels gods sveikt šeit ministru kungs. Vēlos uzdot šādu jautājumu Krievija ir iesaistījusies reģionā ASV, Irāna, Turcija, arī citi. Mērķis ir viens - likvidēt islama valsti un okupētās, atbrīvot okupētās teritorijas. Kā jūs redzat, kā šīs valsts varētu uz savā starpā sadarboties? Viņas it kā darbojas kopā, bet arī daļēji vien pret otru. Ko jūs varat mums ieteikt? Paldies, Gomešs kundze! Es esmu sveicināts, ministra kungs! Pirms gada es arī biju Abīlā, un Pešmergi gatavojās eh, doties uz Mosulu, bet vēlējās eh, saņemt atbalstu no sunītu spēkiem, jo nevēlējās, ka sekos atriebība pret viņiem un ka viņus apvainotu šādā atriebībā. Vai tiešām šī ir tāda plašāka koalīcija, vai tā būs noturīga, un vai Irākas armija pārvarēs šos iemeslus, kādēļ tad, kad Mosulu sagrāb Daesh, kāpēc tas eh, nebija iespējams ātrāk to atbrīvot par Turcijas lomu? Eh, eh, Ko jūs domājat par Turcijas lomu, kas it kā ļauj Daešu izvērsties Sīrijā un Irākā? Vai viņa loma un mērķis ir apturēt kurdus, jeb arī reālas ambīcijas attiecībā uz teritoriju un ūdens resursiem Irākā un Sīrijā? Un ko jūs sagaidat no Eiropas Savienības attiecībā uz minoritāšu tām teritorijām, kur viņas varētu apmesties un dzīvot. Paldies! Līdzkungs. My name is Anna Līdz, I'm a member of the... Paldies! Es esmu no sociāldemokrātu grupas, no Vācu delegācijas. Esmu pateicīgs, ka šodien esat ieradies parlamentā. Gribēju nedaudz paturpināt Gomešas kundzes teikto. Kā tad jūs tiekat galā ar visu, kas ir noticis ar jūsu vēsturisko mantojumu, ņemot vērā arī tiesiskumu? Jūs teicāt, ka uh, ir arī, nu, aisis tur uh, ļoti izplatīts, un jāsaka, ka mēs arī īsti nevaram apiekt, ko tad darīt, kā pret to cīnīties, ko darīt Sīrijā, ņemot vērā, ka vairākas Eiropas bruņotās vienības tur atrodas vairāk valstu vienības. Un mums ir jāsaprot, ka startautiskajai kopienai ir kaut kas jādara, ir jābūt taisnīgumam un ir arī uh, noziedznieki jāsauc tiesas priekšā Eiropas Savienībā. Mēs visu balstām uz likumiem, uz tiesiskumu. Es no jūsu mutes labprāt gribētu dzirdēt, kādas ir jūsu prognozes, runājot par Irākas nākotni, par ISIS un arī par uh, juridiskiem mehānismiem, ņemot vērā Irākas pilsoņu vēlams. Uh, paldies un visu to labāko uh, turpmākajā darbā un novēl arī jūsu valstī visu to labāko. Priekšsēdētājs. Jā, kolēģi, jūs uzdevāt uh, jautājumus, uh, nu, kas ir ļoti, skar ļoti plašu tematu loku. Uh, daudzreiz tika pieminēta Mosula, un tie ir jautājumi, kas tajā pašā laikā ir ļoti līdzīgi, nu, ko tos var sagrupēt, piemēram, tādi jautājumi, kas attiecas Turciju. Tagad lūdzu jums vārds. السلام عليكم ورحمة الله أعتقد الأسئلة Lielas paldies! Paldies par jautājumiem! Man šķiet, ka visi šie desmit runātāji uzdeva jautājumus, kas noklāja faktiski gandrīz visus situācijas aspektus. Un, lai uz visiem šiem jautājumiem atbildētu, man vajadzētu daudz, daudz vairāk laika. Līdz ar to Nu, mēģināšu atbildēt, bet centīšos izteikties lakoniski un runāšu savā valodā, izmantojot tulku pakalpojumus. Tas būs vienkāršāk. Pirmām kārtām, kas attiec uz mazām tautībām, jeb ja minoritātēm Irākā, mēs tās tā arī saucam par minoritātēm. Mēs piekrītam, ka šāda koncepcija pastāv un tā tālāk, bet tas nav minoritātes pašas par sevi, jo tās visas ir svarīgas Irākā, viņas nav nekas minors, nekas mazs, tad mēs neskatāmies tik daudz uz skaitļiem, mēs domājam par darbu, par kultūru, par kultūras mantojumu, ko katra no tām atstāja. Tas ir spēks. Minoritātes pastāv, jā, bet tām visām ir ļoti liela un tāda cieņpilna loma spēlējama. Minoritātes ir pārstāvētas arī armijā, bruņotajos spēkos, tur ir gan CBA, gan kritieši, gan jezīdi. Savukārt ir arī pielūgsmes vietas, Daudz kur, piemēram, dzirdējām, ka, piemēram, notika sprādzieni gan pie baznīcām, gan pie mošajām. Tāpēc, kad runājam par minoritātēm, kā jau teicu, tās tiek pārstāvs gan administrācijā, gan valdībā, gan varas iestādēs. visa šī e, Irākas kopējā mozaīka sastāv no dažādas, dažādu etnisko piedarību cilvēkiem. Tā ir bagātība. Jūs taču zināt, kas notiks Inžers ciemā ar jezīdiem. Tur uzbruka meitenēm, viņas izvaroja, bērni tika pārdoti pēc tam Sīrijā. Un tad, kad mēs sakām irākieši, mēs domājam viņus visus, visus šīs minoritātes vēlamies aizstāvēt. Viņas visas veido šo valsti, šo tautu, un mēs visi kopīgiem spēkiem vēršamies pret kopīgiem ienaidniekiem. Tāpēc mēs nerunājam atsevišķi pat par minoritātēm. Tā ir kultūras parādība, civilizācijas parādība, kas Irākai nav sveša jau mūžu mūžos. Jūs pazīstat Amurābī kolonnu, kas jau kopš senseniem laikiem atspoguļo šo jautājumu cilvēktiesības. Tātad jau tūkstošiem gadu pirms Jēzus Kristus jau tika runāts um, šais kolonas um, rakstos par sievietēm, cilvēktiesībām, par dažādiem etnisku pierā, pie, pie, etniskas piedrības cilvēkiem, kas vienmēr ir spējuši mierīgi un prātīgi kopā sadzīvot. Irākieši nekad ne, nesaka tālu, ne, ne, nešķiro cilvēkus kristiešos, jezīdos, citos. Nē. Visi irākieši šobrīd uh, tiek visiem tiek darīts, bet daļš uzbruk viņiem visiem. Tas nav karš starp vienu vai otru konfesiju, vai minoritāti, vai reliģiju, nē. Tas ir karš pret cilvēci kopumā, pret Irākas pilsoņiem kopumā, pret mierīgiem pacifistiskiem Irānas, Irākas iedzīvotājiem. Kā jau teicu, tas ir karš starp labo un ļauno. Un, diemžēl, šo ļauno spēku rokās ir nonākuši ieroči. Tas pats attiec arī uz turkmēn, turkmēņiem, kas arī veido daļu no Irākas iedzīvotāju skaita. Viņi ir, piemēram, ļoti daudz devuši, ļoti daudz upurējuši, lai būtu uh, daļa no šīs vienotības. Un lai kāda nebūtu konfesija, etniskā piedarība, visi vēlas dot savu ieguldījumu cīņā pret daišu. Vēlos turklāt teikt, kā ārkārtīgi svarīgi ievērot cilvēktiesību uh, Um, procesus. Ir tik ārkārtīgi daudz iekšzemes bēgļu visu šo cīņu rezultātā, un tagad jāatbrīvo Mosula. Un, protams, ka sagatavo, gatavojoties šim uzbrukumam, vēlamies tūlīt pāriet pēc tam pie trešā posma, vēlamies lai tiktu pēc iespējas lielāks Mosulas iedzīvotāju skaits, um, varētu atgriezties savās mājās. Tā ir milzīga pilsēta, vairāku miljonu pilsēta. Vēlamies, lai pilsētā atkal būtu slim, darbojušamies slimnīcas, skolas. Arī, to, arī par to visu domājam, gatavojoties šai atbrīvošanai, tātad cenšot, cenšoties domāt arī par sociāliem sabiedriskiem pakalpojumiem, kas var, kuru pasniegšana varētu tikt uzsākta pilsētā tūlīt pēc atbrīvošanas. احنا سنراعي الى اقصى درجه esam centušies ņemt vērā visus iespējamos aspektus. tostarp humanās palīdzības un humānu situāciju, cilvēktiesību aspektus attiecībā uz sabiedrību, kas tur dzīvo. Divi miljārdi dolāru ir līdzekļi, ko esam saņēmuši no Lielbritānijas, ASV, 100 miljonus pagājušās nedēļas laikā, viena arī to starp Eiropas Savienību ir viens no donoriem, un ar šīs palīdzības uh, un, palīdz, un ar šo, šiem līdzekļiem mēs eh, centīsimies visu to arī īstenot. Līdzekļu piešķīrēji var justies droši, ka šie līdzekļi tiks iztērēti pēc tīrākās sirdsapziņas. Lai, pa, lai saskaņā ar ziedotāju vēlmēm, ar atbalstītāju vēlmēm. Un lai kāda nebūtu etniskā, reliģiskā piederība šiem cilvēkiem, mēs viņiem visiem palīdzēsim. 60. gadu otrā pusē atceros, redzēju, cik lieliski var mierīgi līdzās sadzīvot visas šīs dažādās konfesijas, tautības Mosulas pilsētā. Bet tad parādījās Daešs, un pēkšņi izlikās, ka aizstāv sunītus. Bet sunīti kā tāda, kā konfesionāla piedrība, tur tam nav nekāda sakara ar daešu. Ir taču arī visi citi šie um, virzieni, bet daeši to visu izmanto tikai kā aizbildinājumu savai darbībai. Un šī iemesla dēļ viņi arī ir ieņēmuši Mosulu. konflikts starp valdību un provinces valdībām, pārvaldībām ir, pagā, ir nu jau senā vēsturē. Un centrālā valdība un federālā valdība šobrīd ļoti labi saprotas, ļoti laba sadarbība ar provincēm, ar to vadību attiecībā uz naftas iegūšanu, uz tās pārdalīšanu, tas viss ir noregulēts valdībai ir izdevies samazināt konfliktu situāciju skaitu. Irākas armija tālāk. Aizsardzības ministrs. Nu, konstatēja, ka pastāv daudz brīvprātīgo, sākās iesaukšana, bērvēšana, pirmām kārtām pieteicās brīvprātīgie Un pat viens no ļoti pazīstamiem slaveniem reliģiskiem līderiem uzstāja, ka konfliktu risināšanai nepieciešams kā brīvprātīgiem iet cīņā, lai aizsargātu savu valsti. Bruņotajos spēkos, bruņotos spēkus pārstāv premjerministrs un konstatīt, konstitūcijā tā tas arī ir noteikts ministru padome, prezidents ir eh, bruņoto spēku priekšgalā. Nu, tātad premjerministrs faktiski ir ar diviem, amatu, nu, diviem amatiem gandrīz, lai izvairītos no tā, ka te tiek pārstāvēta tikai viena vai otra konfesija. Te jums var teikt pavisam atklāti un godīgi, uh, Eh, nu, esam darījuši visu iespējamo, un līdz ar to nav nekādu šeit cīniņu starp konfesijām un dažādām sabiedrības daļām Irākā. Irākā, Irākas iedzīvotāji faktiski ir tāds kā mikrokosmos ar dažādām sabiedrības daļām - šīti, sunīti, turkmēņi, jezīdi, bet nepastāv kaut kādi geto, uh, vai apmetnes. Nē, visas šīs tautības, konfesijas mierīgi sadzīvo kopā un nav tādas provinces Irākā, kurā nebūtu šādas daudzveidības, kurā nebūtu pārstāvi no visām šīm sabiedrības daļām, no visām konfesijām. Un neticiet, kad jums kāds saka, vai kad lasāt plašiņas līdzekļos, ka īrākieši savā starpā uh, cīnās. Nē, viņi spēja mierīgi uh, līdzās pastāvēt, sadzīvot uz kopējas teritorijas. Es esmu pats no Karbalas, tā ir pilsēta Irākas dienvidos. Nu, tu, un tā, tā faktiski uzskatām par tādu kā šītu Vatikānu, bet tāpat laikā neticiet tiem, kas saka, ka tur nav citu konfesiju. Mēs ļoti ilgi gatavojām šo ofensīvu attiecībā uz Mosulu. Tas tāpēc, ka vēlējāmies mm, nu, darīt visu iespējamo, lai aizsargātu cilvēku, civiliedzīvotājus. Mēs neticam šim karam starp šītiem un sunītiem. Sunīti un šijāti, šīti spēj mierīgi līdzās pastāvēt, un tā tas arī notiek. Tas pats arī attiec uz kritiešiem, kristiešiem, jezīdiem un citiem. Un šī tautas kustība nu, uzņēma brīvprā, nosūtīja brīvprātīgos, un to vidū ir visi. Sunīti, šīti, visi ir gatavi aizstāvēt savu valsti. Kas attiec uz Falūģu, te man jums jāsaka Lūkas. Cīņas karstumā. Nevar tik viegli saprast, kas notiek, tas vai kaut kas cits. Un nevar runāt par kaut kādiem konfliktiem, tāpēc, ka kaut kāds viens vai otrs atsevišķi individs ir um, cīņas karstumā cietis. Bet idejas paliek, un šī sabiedrība kā tāda paliek. Baldība ir veikusi izmeklēšanu, nevilcinoties, un turklāt arī noteikusi sankcijas visiem tiem, indivīdiem, kas pastrādāja noziegumus Faludžā. Jūs, pa, jūs vaicājāt, vai šīti piedalīsies e, Mosuls atbrīvošanā. Vietējie, vietējie šīti, nē, tie, tie būs bruņotie spēki, kas ir Irākas bruņotie spēki. Tātad visi, visi kopīgiem spēkiem aizstāvēs Irāku pešmērgis tāpat. Viņa vienmēr ir bijusi daļa no šīs mobilizācijas visu cilšu dēli un pārstāvi ir gatavi cīnīties par Irāku. Un jāsaka, tas viss notrinās ļoti harmoniski. Turcija un Irāka. Irāka respektē un vienmēr ir respektējusi Turciju. Tā nevēlas nekādā veidā Turciju kā valsti atbalstīt, at, apdraudēt, un kas attiecas uz apvērsumu, Turcijā jau toreiz uh, Um, arī Irākas valdība pauda solidaritāti Turcijai un teica, ka atbalsta demokrātiskas valsts pastāvēšanu. Un ja Turcija vai režīms Turcijā mainītos, jo, protams, ir spēki, kas to vēltos panāktu, ja tas notiktu demokrātiskā ceļā, tad mēs to respektētu, bet mums nekad nebūs pieņemams militārs apvērsums. Šādā veidā nevar nomainīt varu. Un mēs arī nevienai, ne, ne, neuzskatām, ka nevienā no kaimiņu valstīm, ka, ka Uzskatām, ka nevienā no kaimiņu valstīm šādā veidā nedrīkst nomainīties var vienalga, vai runājam par Kuveitu, Saudārābiju, Sīriju, Turciju. Visām šīm valstīm, tostarp Jordānija un citām, ir ļoti labas attiecības savā starpā, bet tik un tā mums nebūs pieņemams, ja šāda valsts iejauktos mūsu suverenitātē. Mēs pieņemam konsultātus ne, nešaubīgi, jā, tāpat no Eiropas, ASV un citām valstīm. Šie konsultanti palīdz mums, eh, runā ar mums, viņi uzturs Irākā pamatojoties uz vīzu, ar mums sazinās, un viņi arī respektē uzturēšanās atļaujas ilgumu, kas nodro, noteikts. Nu, tā ir loģika, kas ir tikai normāla. Tieši šādā veidā panākam to, ka mūsu suverenitāte netiek apdraudēta kas iet uz turkmēņiem. Arī turkmēņi ir daļa no kopējās sociālā uh, raksta. Viņi ir arī valdībā, viņi līdzdarbojas, uh, piedalās šai cīņā pret Daešu. Dzirdējām kritiku mm, par, par bādī no atsevišķām eh, kopienām, no nu, ārkārtīgi skumji, ka tā. Bet mums nav šobrīd uh, laika atbildēt uz visu šo kritiku, ir tīpaši tajos gadījumos, kad tiek kritika izteikta no Erdogana puses. Mēs ceram veidot labas attiecības ar Turciju nākotnē. Un vienmēr tieši tādas tās arī saglabāt. teroristi uzbruk visām valstīm, tie apdraud mūs visus. Vienalga, vai viņi savus sazvērības īsteno Sīrijā vai Irākā. Un ja mums neizdosies šī cīņa Irākā, tad tā neizdosies arī citur. Mums būs vajadzīga citu valstu palīdzība šai cīņā. Esam to akceptējuši Saprotam, ka mums jāveido rietumu koalīcija, bet nevēlamies militārās bāzes Irākā. Nevēramies, lai šādu uh, militāro bāžu, es nezinu, rēks mums visiem traucē dzīvi. Mums ir daudz valstu, ko uzskatām par draugiem, bet nevēlamies lai mūsu vietā kāds uzņemtos vadību, vienalga tā būtu Krievija, Irāna vai kāds cits. Visi Irākas kurdi arī ir daļa no, mili no militārajiem spēkiem. Viņi ir piedalījušies šajā mobilizēšanās kustībā un iesaistījušies cīņā kopā ar mums. Turklāt plānu īstenojam ne tikai militārā līmenī, bet arī parlamentārā, ekonomiskā, sociālā līmenī, tāpat arī administrācijas līmenī. Mosuls mērs, jeb gubernators ir tur uz vietas joprojām un strādā kopā ar savu padomi Mēs zinām, ka pastāv problēmas ar robežām, pie Turcijas un Sīrijas robežām. Ir tādi Turcijas pārstāvi, kas ir ienākuši Irākas teritorijā, bet mēs viņiem gribētu teikt, ka eh, tas netiks pieņemts. Irāka nav vāja valsts. Mēs vienkārši šobrīd esam krituši par upuru teroristiem tieši tāpat kā citas valstis bet šobrīd tieši pateicoties mūsu varonīgajiem karavīriem mums izdosies vērsties pret šiem teroristiem. Mēs nekad nepiekritīsim šāda veida uh, uzbrukumiem. Kolēģis, kas man uzdeva jautājumu, nākamo jautājumu, ir pats izgājis no zāles šobrīd. Runājot par tiesu iestādēm, nē, nu tas ir, tās ir jārespektē, tiesiskums jārespektē. Mēs ar ļoti realistisku attieksmi izturamies pret šiem notikumiem. Mēs atbalstām tiesiskumu, arī pārējais tiesiskumu ar visiem mēriem, kas tā ietvaros tiek īstenoti. Tostarp arī cilvēktiesības humanitārijā jomā. Tiesiskums Irākā ir svarīgs elements. Es biju viens no pirmajiem, uh, kas to apgalvoja jau pārējais periodā Irākā. Tiesiskums, tiesību ievērošana ir svarīga. Atbilstīgas iestādes, tiesu iestādes visos līmeņos, visos valsts līmeņos un vēlamies tieši tādu līdzīgu sistēmu, kā tas ir Eiropā. Protams, ka nevar tik strauji nonākt pie tādas sistēmas. Eiropai arī bija vajadzīgi, vajadzīgs laiks, un mēs, protams, vērojam šo situāciju Irākā, mēs joprojām uz to ejam. Vēlamies panākt pēc iespējas harmoniskāku sabiedrību, ekonomisku labklājību, Es atvainojos, ja tā ļoti strauji atbild uz visiem šiem jautājumiem, bet vēl gribētu teikt, ka mm, kopā ar rietumu sabiedrotajiem šai koalīcijā esam daudz ko mācījušies, vēlamies eh, tātad šo, eh, nu, varbūt gaisa militāro pāraudzību saņemt kā palīdzību, bet ne uz vietas, ne uz zemes pešmergu karavīri piedalīsies cīņās, bet viņi ir irākieši, viņi nav no kaut kurienes citurienes, no ārpuses, nē, viņi ir irākieši, Irāka ir arī viņu valsts un viņu teritorija. Jautājums par pilsoņu aizsardzību, civiliedzīvotāju aizsardzību, kā armija to spēs par to domājot, esam īstenojuši virkni plānu. Es atvainojos, ja tā mazliet saraustīt atbildu šiem jautājumiem, bet jautājumi bija ārkārtīgi daudz un daudzi no tiem bija visai daudz šķaitņaini. Man turklāt nav īpaši daudz laika, lai sniegtu atbildi. Vēlējos tāpat laikā ievarot laiku, kas man atvēlēts, bet, nu, ja vēl ir kādi citi jautājumi, es būšu gatavs uz tiem atbildēt pie kādas citas iespējas. Uh, paldies, jūsu ekscelence, paldies kolēģiem un paldies arī tulkiem, saka priekšsēdētājs, kas palika nedaudz ilgāk. Un Protams, eh, šeit ir eh, tik eh, uzdoti tik daudz jautājumu, tas pierāda, ka Irāka mūs interesē, un mēs vēlamies uzzināt arī informāciju no pirmavotiem. To mēs arī šodien no jums varējām dzirdēt. Paldies! Liels paldies, saka arī ministra kungs. Kolēģi, tiekamies!